Nu, tad viņš arī saņems vārdu, lai izteiktos, lūdzu, Klecas kungs. Transporta komiteja ir izniegusi labojumu par Eiropas parlamenta pieņēmu tekstu saskaņā 231. pantu 4. punktu reglamentā, un šis labojums tiek uzskatīts par pieņemtu. Ja 24 stundu laikā no kādas politiskās grupas ar vismaz 40 eh, delegātu eh, deputātu pieteikumu uh, Eh, netiks eh, iesniegts, tad eh, tas tiks pieņemts. Jūs tekstu atradīsiet arī plenāsēdes mājaslapā pēc parlamenta.